7. aprīlī es saņēmu vēstuli no Nigela Faradža. Viņš ir EFD eh, e grupas eh, līdzvadītājs un viņš atbilstoši eh, reglamentam ir iesniedzis oficiālu sūdzību. Es esmu saņēmis Eh, šo vēstuli un nodevis attiecīgi tālāk atbilstošai komitejai. Tālāk. Tātad mēs izskatīsim tagad sīkāk darba kārtību katrai atsevišķai dienai. Jūsu priekšā ir darba kārtība, tātad mēs izskatīsim tagad eh, katru dienu detalizētāk. Ir eh, reglamenta jautājums.